Dear President, Guten Abend. Labvakar, cienījamie kolēģi! Turpinām šodienas darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir Dženeku kundzes ziņojums par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 Lisabonas līguma pantu. Un ņem vērā arī tas, ka Eiropas politiskās partijas varēja visādā ziņā nodrošināt Eiropas iedzīvotāju vēlmju pārstāvniecību Eiropas līmenī, un skaidrs, ka politiskās partijas nevar funkcionēt tieši tāpat kā nevalstiskās organizācijas, kā tas, piemēram, ir Beļģijā. Un viens no jautājumiem, kas ir saistīts ar ģenerālu sekretāru priekšlikumiem attiecības politisko partiju finansēšanu, piemēram, viens no priekšlikumiem ir, ka Eiropas partijām būtu īpašs status. Bet tajā laikā Lisabonas līgums vēl nebija pieņēmts un visbeidzot mēs balstījāmies uz 13. janvāra biroja lēmumu. Uh, un ņemot vērā visu Eiropas līmeņa partiju priekšsēdētājiem un um, arī ņemot vērā dažādus atzinumus un arī revīzijas palātas atzinumu mēs lūdzam Eiropas komisijai nākt klajā ar priekšlikumu, lai Eiropas politiskajām partijām tiktu piešķirs pa, īstens status, balstoties uz virkni kritēriju. Un tāpēc būtu nepieciešams, lai partija būtu pārstāvēta vismaz septiņās dalībvalstīs un varētu mm, iespējams atzīt arī reģionālās partijas, ja reģionālajām partijām ir likumdošanas kompetence. Nu, tad tur ir jārunā par finansējumu. Uh, Un, protams, partijām arī ir iespēja ļaut, lai parastie pilsoņi kļūst šo partiju locekļi, un um, ir iespējams arī, ka ir šīm Eiropas partijām meitas partijas, kas ir nacionālās partijas. Un, protams, uh, tas, ko mēs apgalvojam šajā ziņojumā, viens no būtiskākajiem elementiem ir tas, ka tad, kad tiek definēts juridiskais, politiskais un finansiālais status, tad tā ir Eiropas partija. Un tām ir jāatrodās Eiropas Savienības likuma paspārnē. Ne? un par to ir bijušas dažādas debates, un tika pieņemts šis ziņojums mm, faktiski vienbalsīgi, tur bija ļoti daudz, ļoti maz domstarpību un tāpēc te ir runa par ideju, par kuru mēs esam ļoti pārliecināti. Šādā veidā mēs varēsim stiprināt Eiropas demokrātiju, un kas attiecās uz finansējumu, tad mēs uzskatām, ka 10% ir jānāk no pašu partiju eh, fondiem. Un un ka Mm, tas arī viss. Lielas paldies! Much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju runāt ar jums par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas līmeņu politiskajām partijām un par to, kā šīs partijām, šīm partijām ir jābūt finansētām. Un paldies, protams, arī Gienakau kundzei par šo ziņojumu. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs visi apzināmies, ka Eiropas uh, politiskajā dzīvē, tieši Eiropas līmeņa politiskajām partijām ir milzīga loma. Uh, ir daudz jautājumu, kas ir jādiskutē no Eiropas perspektīvas, piemēram, tad, kad tika runāts par Eiropas parlamentu vēlēšanas. Un bija ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentu vēlēšanās nedominētu tīri vietējie jautājumi un attiecīgi nacionālās intereses. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par jūsu ziņojumu un arī par šī ziņojuma vispārēju ievirzi. Uh, Runājot par 2004, 2003 gads, 12. pantu noteikumiem, tur ir teikts, ka ir nepieciešams dalību valstīm nākt klajā ar ziņojumiem par to, kā šī regula tika piemērota. Un ziņojumos savukārt varētu norādīt uz to, kā varētu finansēšanas sistēmu vainīt. Esam ļoti gandarīti pār Džanako kundzes pašiniciatīvas ziņojumu, uzskatām, ka tas ir pozitīvs solis, te pašā laikā ir jāņem vērā, ka regulas izpildes informācija šobrīd nav pilnīga, līdz ar to informācijas iegūšana ir jāuzlabo. Mēlos teikt, ka komisija varētu aicināt 2004 direktīvu grozīt, ja vien ir tāda vajadzība. Līdz ar to, ja parlaments uzskata, ka būtu nepieciešams attiecīgo regulu grozīt vai arī vai būtu nepieciešams radīt jaunu normatīvo aktu, tad komisija noteikti izskatīs šo priekšlikumu vajadzības gadījumā nāks klāja ar likumdošanas iniciatīvu. Komisija noteikti izskatīs arī, kā 2004. regula, 2003. gads varētu ietekmēt ilgtermiņu perspektīvu tā, lai tiktu izveidots politiskās partijas Eiropas Savienības līmenī, kas darbotos patiesā Eiropas dimensijā un šādā veidā uh, uzlabotu Eiropas dimensijas politisko dzīvi. Skaidrs, ka ne jau pirmo reizi Eiropas parlaments mūs aicina veidot arī Eiropas uh, partijas statūtus, piemēram, komisārs Afko par to jau runājis, mums ir pētījums arī, un manuprāt, pētījumā jau var redzēt, ka jau šobrīd ir uh, daudzi sarežģīti politiski, praktiski, konstitucionāli jautājumi, kas varētu ierobežot šādu statūtu izveidas iespējas. Līdz ar to ir jāturpina analīze. To pašu varētu teikt arī par daudziem citiem jautājumiem, kas šobrīd ir iekļauti ziņojumā. Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar finanšu regulējuma grozījumiem. Arī šeit komisija uzskata, ka būtu nepieciešams pirmām kārtām meklēt uh, normatīvos risinājumus. Nobeigumā teikšu, ka Džanaka kundze ziņojums un piedāvātā rezolūcija runā par Eiropas sirdi, kas ir demokrātija un tautas līdzdalība līdz ar to par šo jautājumu. Ir jārunā gan šodien, gan nākotnē, un tā tas noteikti arī būs. Paldies, priekšsēdētē! Un liels paldies! Komisārkungs, Šefkovičkungs un tagad lūdzu politisko partiju vārdā Kasinīkungs. Divas minūtes. Signor Presidente, signor Komisārio. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, no sākuma es gribētu pateikties Gienāko kundzei par to, ka viņa ir veikusi tik pamatīgu darbu. Un tad, kad mēs runājam par politiskajām partijām, tad mums ir jāsaka, ka nevienā valstī netiek pārāk respektētas politiskās partijas. Un uh, Parasti pārtejas tomēr aizstāv savas nacionālās intereses un nevis eiropeiskās intereses, un man liekas, ka sabiedrība pārāk eh, augstu nevērtē politiskās partijas vispār un, nu, un Eiropas līmenī netīk. Tāpēc mums vajadzētu radīt interesi par šo Un tikai tādā veidā mēs varam celt demokrātiju un nonākt pie kopīgā labuma. Nu, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiek skaidri noformulēti, kāda ir Eiropas, jebkuras Eiropas pārtījas pamati. Un Mums ir e, tas ārkārtīgi nepieciešams, ja mēs gribam nonākt pie Eiropas vēlēšanu likuma, tad mēs nevaram izvairīties no tā, lai tiktu nodibinātas Eiropas līmeņa partijas. Mums vajadzētu padarīt pilsoņus vērīgākus attiecībā pret Eiropas partijām. Uh, Un mums eh, ir nepieciešamas arī Eiropas komisijas iniciatīva, kas ierakstītu Eiropas pārtijas kā juridiski noformētas entitātes. Un paldies vēlreiz referentē, paldies komisāri. Paldies, Kasinī kungam, Gerero Saloma kungs, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, komisāra kungs eh, Gianaku kundze. Lielas paldies par šo ziņojumu. Man liekas, tas būs ļoti noderīgs, lai komisija varētu spērt tālākus soļus, radot labāku sistēmu, lai varētu aizsargāt uh, Eiropas politiskās partijas. Eiropas demokrātija patiesi ir pārstāvnieciskā demokrātija. Un pārstāvnieciskā demokrātija ir nemainīgi palikusi jau uh, kādu pusgadsimtu jo tagad tautām ir iespēja izvēlēties, ko viņas vēlas kā savus vadītājus. Bet nu, laiku pa laikam ir nepieciešamas reformas un nepieciešami jauni veidi, kā izpausties labākā kvalitātē. Šāda veida darbu arī parlaments strādā mēs nevaram runāt par demokrātiju, ja nav brīvas pārstāvniecības un brīva pārstāvniecība nevar būt bez plurālisma. Un e, tieši šo plurālo pārstāvniecību pieļauj dažādās politiskās partijas. Tās ir fundamentāli instrumenti politiskajā darbībā. Tās palīdz veidot sabiedrisko domu, tās piedāvā alternatīvas valdības programmas gan vispār, gan pa sektoriem. Tās koordinē un harmonizē sociālās intereses, tās dod savu ieguldījumu. Tad, kad ir runa par to, ka jāievēro līdzsvars starp vēlētāju prasībām un eh, tiem, kas ir pie varas partijas, ir domātas ne jau tāpēc, lai uh, darītu zinām iedzīvotājiem, kādas ir vadītāju vajadzības, bet gan, lai darītu zināmu vadītājiem, kādas ir vēlētāju vajadzības. Tieši tāpēc ir nepieciešams Eiropas politiskajām partijām piedāvāt attiecīgu juridisku ietvaru, ko politiskās partijas veids nacionālajā līmenī. Līdz ar to pats galvenais, kas mums ir vajadzīgs, ir juridiskais ietvers, un par to arī runā šīs ziņojums. Tās ir partijas, kas ir jau dalība valstīs un kam ir nepieciešama plašāka atzīšana. Un, visbeidzot, mēs gaidām, ka komisija uh, radītu mehānismus, lai padarītu pilnīgāku situāciju, kas pašlaik ir ar trūkumiem. Paldies! Paldies eh, Gerero Saloma kungam, tālāk uz divām minūtēm Milčev kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā ziņojumā eh, mēs sekojam pēdējo notikumu loģikai ir bijuši noteikti notikumi, kur mēs esam runājuši par to, ka vajadzētu stiprināt pilsoņu ieinteresētību Eiropas jautājumos. Ja mēs gribam regulēt politisko partiju finansējumu, tas nozīmē, ka mēs arī veidosim pilsoņu sabiedrību bez robežām un attiecīgi strādāsim šādā kontekstā. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs jo šeit ir domāts stiprināt Eiropas līmeņa politiskās partijas kā pārstāvniecisko instrumentu. Uh, Tik piedāvāti pārpa simts grozījumiem. Šeit šie grozījumi ir apvienoti septiņos eh, kompromisu grozījumos, un šāda aktivitāte ilustrē to, ka šeit parlamentā ir milzīga interesētība un um, ir vēlēšanās padarīt Eiropas politisko um, sistēmu tādu pievilcīgāku, elastīgāku un arī adekvātāku. Un eh, citu starpā šis mērķis ir panākams arī regulējot Eiropas līmeņu politisko partiju finansējumu. Šajā ziņojumā nav pausta doma par to, ka šādam finansējumam ir jābūt tādam vienotam, harmonizētam. Šeit ir runa par tādu pamatu veidošanu, lai politiskās partijas attiecīgā līmeņa varētu sinhroni darboties. Ziņojumā ir rakstīts, ka partijām vajadzēs padomāt par status quo mainīšanu. Dažkārt mēs uzskatām, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas ir tikai nacionālo partiju papildinājums vai paplašinājums. Bet um, šajā kontekstā mums vajadzētu padomāt par to, kā vai varētu um, Eiropas pilsoņi iestāties individuāli Eiropas līmeņa politiskajā partijā. Šajā ziņojumā ir pareiz pasvītrota atšķirība starp kritērijiem. Ir labi izcelti šādas partijas kritērija un otrs puses šādas partijas finansējums. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir jāatbalsta, lai komisija varētu strādāt un izstrādāt arī jauns finanses regulas attiecībā uz finansējumu. Paldies! Lūdzu, Hefner kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji! Cienījamie kolēģi! politiskajām partijām ir nepieciešams juridisks regulējums, tas ir absolūti svarīgi. Tādā veidā varēsim veidot Eiropas līmeņu pilsonisko sabiedrību, varēsim veiksmīgāk politiski diskutēt un arī, protams, panāksim to, ka Eiropas partijas tiks vadītas Eiropas līmenī, respektīvi arī priekšvēlēšana kampaņas notiks Eiropas līmenī, nebūs tikai nacionālajie jautājumi un nacionālas prioritātes. Lielas paldies Džanaku kundzei par ļoti labu ziņojumu. Mums bija iespēja intensīvi saraboties, ne jau visos gadījumos mums bija absolūta viedokļa sakritība, bet svarīgākais ir tas, ka mēs varējām nonākt pie laba risinājuma. Vēlos norādīt uz pāris punktiem, par kuriem tika diskutēts īpaši asi. Nu, pirmā lieta bija tāda, ka tās partijas, kas gribētu piedalīties uh, demokrātiskajā cīņā, uh, ka šīm partijām arī pašām ir jābūt absolūti demokrātiskām, un tas skar, protams, arī e, iekšpartiju vēlēšanas, arī uh, kandidātu sarakstus, un tad bija arī vairāki citi punkti, kurus es tagad neminēšu vārdā, bet uh, pašu svarīgāko vēlreiz pieminēšu. Pirmkārt, jautājums par to, ka šīs, šī prasība, lai vismaz vienam šīs partijas deputātam ir jāstrādā Eiropas parlamentā, uh, un šis jautājums tagad uh, vairs netiek risināts kā sākotnēji, jo jautājums ir saistīts ar finansēšanu. Jāsaprot, ka atzīšana un finansēšana ir divas dažādas lietas. Protams, vienmēr ir jābūt iespēja dibināt jaunu partiju, un šai partijai ir jābūt atzītai. Nekādā gadījumā nedrīkstam to ierobežot. Savukārt, ja runa ir par finansēšanu, tas ir savādāk. Šeit jau ir jābūt kaut kādai, kādam veiksmes koeficientam ja rezultāti, respektīvi, ja vēlētāji atbalsta šo partiju, tad var uh, nodrošināt attiecīgi finansējumu, bet par to noteikti būs atsevišķi grozījums. Lielas paldies, Hefnera kungs! Hanana kungs, jums ir viena minūte. Priekšstādētāja kungs, eh, demokrātija nav kaut kāds periodiskas tiesības, kuras mēs atzīmējam vēlēšana biļetenā. Šeit demokrātija ir no, nozīmē arī saiknes ar valdību un cilvēkiem, un lai būtu funkcionējuša demokrātija, ir nepieciešams demos, tā ir tāda vienība, ko mēs atzīmējam mūsu vārdu mēs, ja mums nebūs demos, tad nebūs demokrātija. Um, mēs nevaram runāt par tādu sistēmu, kur ir piespiešana, un mēs nevaram arī gaidīt nekādu aktivitāti no pilsoņiem šādā situācijā. Um, jūs ne nevarat ar birokrātijas palīdzību radīt kaut kādas eh, pārstāvnieciskas institūcijas. To mēs esam darījuši Eiropas Savienībā. Mums ir visi tipiskie slazdi, mums ir dažādas partijas vēlēšanas, bet jūs nevarat piespiest likt cilvēkam justies eiropeiski tādā pašā veidā, kā kāds jūtas kā Norvēģis, kā Japāns vai Portugāls eh, partijām jāauga organiski, jo partiju biedri eh, saprot, ka viņiem ir kopīga vienība, kopīgas intereses, Un mēs varam panākt, eh, teiksim, šo mērķu sasniegšanu ar finansējumu regulējumu. Un šeit šajā likumdošanā mēs piedāvājam transnacionālo partiju konceptu. Mēs, mēs esam pret vienoto reglamentu. Mēs negribam, lai būtu palielināts budžets es domāju, ka te ir pārmērīga resursu piešķiršana šādā ekonomiskā klimatā un esmu pret eh, Dafa kunga teiktajam. Viņš teica, ka eh, šam, šīm partijām būtu jāļauj tērēt Eiropas naudu nacionālās kampaņās. Es to neatbalstu. Jūs nevarat radīt Eiropiešus eh, tērējot publiskos līdzekļus. Ja mēs saliksim visu zeltu, kas ir mūsu kasēs, tas viss arī galu galā nepārliecinās cilvēkus par mūsu taisnību. Lielas paldies, Helena kungs, un tagad pusotra minūte ir Šulc kunga rīcībā. Priekšādētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi, varu teikt, ka esmu ļoti apmierināts ar to, ka Eiropas parlaments runā par to, ka ir nepieciešams demokratizēt pilnībā, demokratizēt vēlēšanu procesu Eiropas Savienībā. Un šeit mēs runājam tiešām par daudziem aspektiem, kā var redzēt arī Džanako kundze ziņojumā saprotam arī, kāda ir politiskā realitāte. Šobrīd nu, nav tā, ka ir iespēja ietekmēt Eiropas līmeņa demokrātiju. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgas politiskās partijas. Šīm politiskām partijām ir jābūt iesakņojušajām uh, demokrātiskās struktūrās, un ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu piedalīties Eiropas līmeņa partijas. Runājot konkrēti par ziņojumu. Es teiktu, ka referenti varētu būt drosmīgāka. Šai gadījumā iniciatīvas tiesības ir ir parlamentam, kas ir milzīgs solis uz priekšu. Tā ir iespēja attīstīt Eiropas Savienības partiju, demokrātijas sistēmu, un tas ir solis, ko mūsu vēlētāji no mums gaida. Tāpēc mēs varam rīkoties drosmīgāk, izšķirošāk. Šeit ir jārunā gan par Eiropas līmeņa lemšanas iespēja, gan arī par nacionālām lēmē institūcijām ir ļoti svarīgi rīkoties kopā, tā lai būtu caurskatāma sistēma, kura varētu ietekmēt situāciju. Šobrīd Eiropas parlaments lūdz komisiju un padomi nākt klājā ar iniciatīvu, un es ceru, ka drīz varēsim sākt sadarboties ar komisiju un padomu ļoti veiksmīgā veidā. Lielas paldies Šolca kungam, Agņu kungs, vienu minūtu. Would... Šī likumdošana ļauj mums izsviest naudu referendumu kampaņās, lai mēs varētu nopirkt vajadzīgo rezultātu. Pirmo reizi apvienotā karaliste nākotne kad organizēs e, referendumu, tad jūs piedāvājat manipulēt ar elektorāta daļu. Jūs gribat pārcelt šo naudu no mūsu nodokļu maksātājiem jūs gribat tērēt pēc saviem ieskatiem. Eh, kā teica Andriju Dafs, tas ir liberāls un arī demokrāts no manas, mana reģiona, eh, paudz savus domas. Mēs saprotam, ka mūsu partijas ļoti grib iegūt papildu finansējumu no Eiropas Savienības, bet ir eh, tajā pat laikā tā necieņa pret, Eiropa, pret um, balsotājiem. Šāda likumdošana ļaus mums finansēt referendumus, un šādu lēmumu manā valstī gaidījuši jau ilgi. Tādā veidā mēs varēsim pilnībā atšķitināt, atdalīt jū, sevi no jūsu kontrols. Bronska kungs, vai jums būtu iebildumi, ja tagad Sinklēras kundze uzdotu jautājumu? Nav iebildumu, lūdzu, Sinklēras kundze. Thank you, Mr. President. Paldies. Vai Agņukungs nepiekristu man, ka politiskā partija, kas pieņems finansējumu saskaņā šo regulējumu, eh, ja tā būs Eiropas līmeņa partija, eh, attiecīgi šai partijai būs programma, aktivitātes, un tas ir saistīts ar kriterijiem, kas ir likumdošana, un attiecīgi saskaņā šo kriteriju ir jābūt saskaņā dažādos līmeņos. Vai šķiet jums, ka šī partija būtu tāda, kas ir zaudējusi savus principus, kā jūs domājat, Andrija Kungs? Jūs uzdevāt man jautājumu. Agņokungs saka, mēs ņemsim to, ko mēs varam. Galvā mēs varam paņemt pelnu naudu un izdarīt dieva darbus. Singlēs, vai jūs eh, pieņemat šo principu? Nē, protams, ka nē, tāpēc arī mēs esam šeit. Vielen dank. Liels paldies. Aņa kungs, es Jūs, es teicu, ka jūs esat Bronsa kungs, bet nu Bronsa kungs nav ieradies, līdz ar to tagad tālākie runātāji, kas ir pieteikušies, Traškovska kungs, jums ir divas minūtes. Pirmkārt, vēlos pateikties mūsu referentei Ganako kundzei, paldies arī komisijai par ļoti labu sadarbību un par gal galā sanākušu labu ziņojumu. Šeit mēs runājam tādu par Eiropas tautas, Eiropas demos izveidi, kā mums teica kolēģis. Nu, es nezinu, vai tik tālu mēs runājam. Pēc būtības, ko mēs vēlamies tagad panākt, ir stiprināt Eiropas publisko telpu un veicināt diskusiju par patiesi Eiropas līmeņa jautājumiem. Tas ir veids, kā Eiropas pilsoņi varētu tuvoties tam, par ko mēs šeit runājam. Nu, tad viena lieta varētu būt ir diskutēt par Eiropas jautājumiem ar Eiropas iedzīvotājiem. Es nezinu, ko jūs, kā jūs sevi uzskatāt, bet es neesmu birokrāts, es esmu deputāts, kuru ievēlē tauta. Mūsu mērķis, protams, ir panākt to, lai Eiropas politiskās partijas kļūtu redzamākas. Un mēs visi piedaram pie Eiropas politiskām partijām, neatkarībā no tā, vai mēs sēžam kreisē vai labajā pusē. Ļoti svarīgi, lai šīs partijas vairs nebūtu ēnā, jo sanāk šobrīd tā, ka īsti neviens nesaprot, kāds ir status un nav absolūtā priekšstata par to, kāda ir rezultāta. Tāpēc nākotnē mēs varētu panākt tādu rezultātu, ka nākotnē mums būtu Eiropas līmeņa vēlēšana par Eiropas līmeņa jautājumiem. Savādāk sanāk tā, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās tiek runāts par nacionāliem jautājumiem. Kāpēc tas būtu nepieciešams? Šeit veidojas operatīvā, operatīvais līdzsvars. Vēl viena lieta ir saistīta ar finansējumu, kas būtu pieejams gadījumā, ja kāds no deputātiem ir ievēlēts Eiropas parlamentā. Un tad ir vēl viens jautājums par Eiropas fondiem. Arī mums visiem, protams, ir jāpanāk tāds finansējums, kas būtu absolūti caurskatāms. Lielas paldies Traškovska kungs un tagad lūdzu Flašikova Benovas kundze, jums ir divas minūtes. Ņepam precedā, vāžani pān, uh, eh, podprecedā Eiropskai komisijai. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs. Gribu runāt par Eiropas integrācijas vēsturu un sastāvu Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir ne tikai valstu grupa, bet arī kā politiskā arēna, kur ir liels potenciāls un ir iespēja arī izveidot patiesu Eiropas sabiedrību. Mums ir ne tikai viens vienots tirgus, mums ir kopīga tiesu sistēma, bet uh, realitāte ir tāda, ka mums ir politiskās partijas, katrai ir sava darba kārtība, un šīs politiskās partijas arī ir daļa no Eiropas sabiedrības ja mēs stiprināsim Eiropas eh, politiskās partijas, mēs arī atbalstīsim stabilitāti demokrātiju mūsu sabiedrībās, tāpēc es gribētu atbalstīt šo priekšlikumu. Uzskatu, ka šis mm, likumdošanas priekšlikums, kā grozīt finansējumu politiskām partijām, ir atbalstāms, un es gribētu pateikties komisijai par darbu šai ziņā. Ir ļoti svarīgi dot tādu tiesisku noteiktību visām šīm valstīm, lai, eh, partijām, lai būtu vienāds tāds juridisks status visiem. Un tas ir iespējams tikai tad, ja mēs atbalstīsim šo vienoto Eiropas eh, statusu un regulējumu. Mēs uh, tad nodrošināsim vienlīdzīgu attieksmi, nebūs tā, ka atbalstīsim tikai vienu un citus ne. Es uzskatu, ka noteikums varētu arī vienkāršot. Ir jādomā arī par finanšu kontrols īstenošanu, lai būtu caurskatamība, lai būtu finansējumam droša vide, bet kopumā es uzskatu, ka priekšlikums ir pozitīvs un tas ir labs arī Eiropas pilsoņiem, jo šāds priekšlikums varētu palīdzēt arī Eiropas pilsoņiem ikdienas dzīvē. Eiropas um, partiju finansējumu regulējums ir pareizs priekšlikums, un tas atbalstīs Eiropas uzloņu interesētību Eiropas projektā. Paldies, Benovs kungs. Tālāk Dafa kungs lūdzu vienu minūtu. Mēs redzam, ka daudzām politiskām partijām neizdodas atbalstīt Eiropas integrācijas idejas e, demokrātiskā un efektīvā veidā. Un šis jautājums ir ļoti nopietns. Es uzskatu, ka šeit ir tāda šķirtne, kas būtu jāizpilda. Ir nepieciešams šis demokrātiskais pasākums, kas e, savienotu Eiropas pilsoņu intereses ar Eiropas varas struktūrām. Eiropas varas struktūras, tas ir parlamentu padome, pilda savus uzdevumus un vajadzētu apvienot šīs intereses ar pilsoņu interesēm. E, Eiropas līmeņa politiskās partijas nav nacionālā politisko partiju aizvietotājs. Šīs Eiropas līmeņa partijas ir kā papildinājums. Un šīm partijām abām ir mērķis sacensties Un eh, sacensībā arī parādīsies labākās idejas, labākie kandidāti. Eiropas līmeņa politisko partiju attīstība ir kritiski svarīga. Tas arī varētu atbalstīt šo transnacionālā saraksta priekšlikumu, par ko mēs runāsim šajā parlamentā nākamajā mēnesī. Tāpēc es aicinātu parlamenta deputāts atbalstīt Džanaku kundzes ziņojumu. Es aicinu atbalstīt ļoti izšķirīgi šo ziņojumu. Ar drosmi, ar optimismu un tādā veidā mēs arī veicināsim demokrātijas attīstību turpmāk. Paldies! Paldies, Dafa kungs, un tagad lūdzu viena minūte Alfonsi kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Politisko partiju radīšana Eiropas līmenī ir liels solis uz priekšu. Eiropas vēsturē Džanaku kundzes ziņojums dodas pareizajā virzienā, tas padarītu vienkāršāku Eiropas politisko partiju darbību un to finansējumu, un tas paplašinās iespēju darboties. Mēs atbalstām īsi to, uh, arī to, ka um, mm, dažādi fondi varētu darboties ārpus Eiropas Savienības. Mēs esam par pastiprinātu Eiropas Savienības demokrātiju un nekādā veidā nevar ierobežot Eiropas politisko partiju darbību. Mums ir nepieciešams um, lai tiktu pārstāvāts arī reģionālās partijas, kā piemēram man ir jāminē, jāmin īpaši Korsikas partija, kas uh, ir ļoti īpaši šim reģionam. Un tas sanāk, uh, ka uh, šī partija, pat ja viņa būtu vairākumā salā, tad jebkurā gadījumā viņa ir līmenī netikt reprezentēta. Lielas paldies! Alfonsi kungs, vēlos teikt kolēģiem, kas pacēlā zilo kartiņu, jūs par pārāk vēlu to pacēlāt, līdz ar to pagaidām nevarēsiet izteikties. Tagad Kurski kungs, paldies priekšsēdētāji! Eiropas politiskās partijas ir jauna parādība Eiropas Savienības uh, ikdienā, taču ir jāsaprot, ka Eiropas integrācijas līmenī ir arvien plašāka loma. Un uh, šādā veidā uh, ir nepieciešams regulēt šādas partijas, jo tā ir jauna parādība, tā, tas ir jauns jautājums, un daudzos gadījumos varam redzēt, kā veidojas pārāk liela interese regulēt situāciju atsevišķajās dalību valstīs. Es kā politiķis no Polijas nekādā gadījumā nevaru akceptēt situāciju, nu, piemēram, kā kāda Eiropas partija Polijas teritorijā uh, veidotu kampaņu kādā referendumā. Tas ir pilnīgi neatmiet nepieļaujams. Es domāju, ka arī citām, uh, citās valstīs uh, strādājošiem politiķiem ir ārkārtīgi grūti. Ir jāsaprot, ka ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas uh, izšķirošāk. Manuprāt, ir pareizi atbalstīt. Uh, dalību valstu partijas un tikai tad Eiropas partijas. Lielas paldies, Kurska kungs! Un tagad par reglamenta jautājumu Vanderstola kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs teicāt, ka es zilo kartiņu pacēlu pārāk vēlu. Nē, tajā brīdī, kad runāja Dāfa kungs, es jau parādīju ar savu rīcību, kā es gribu izteikties, es nezinu īsti, kāda ir procedūra, vai tagad ar zilo kartiņu, vai vēlāk, vai kādā vēl citā, bet man jau jautājums bija Dafa kungam, viņš runāja par uh, transnacionālu sarakstu, kurā brīdī mēs par to runāsim. Nē, nu, manis pēc jūs varat kaut vai tagad uzdot savu jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mana lieta ar šo, mana problēma ar šo transnacionālo sarakstu, par ko pieminēja uh, Dafa kungs, ir tas, ka, ka šāds uh, starpvalstu saraksts neobligāti tiktu veidots, bet doma ir tāda, ka tur varētu piedalīties tikai tās partijas, kas strādā vismaz septiņās dalību valstīs. Un mana, val, mana partija savukārt ir sakoncentrējusies tieši uz holandiešu tiesībām un interesēm. Sanāk tā, ka, nu, tā kā holandieši nedzīvo visās valstīs, tad nav mums iespējas iegūt attiecīgo pārklājumu. Es esmu ļoti nobežies. Nu, es nezinu, varbūt šo jautājumu var kādā veidā risināt. Mums ir sajūta, ka mūs mēģina no šejienes izstumt. Uh, Vanderstopa kungs, kad jums ir jautājums, jūs drīkstat runāt tikai 30 sekundes un nepaust savu viedokli, Dafkungs. Oh, is... Priekšlikums, ko es izvirzu un atbalstu, ir šāds. Es runāju par transnacionālo sarakstu. Uzskatu, ka tur būtu vismaz vienai trešdaļai dalību valstu jābūt pārstāvētam šajā sarakstā. Un ja jūs nevarat piesaistīt kolēģus ar vienādu politisko piedarību no sešām dalībvalstīm, tad es jums, kolēģi, ieteiktu izpētīt jūsu viedokļu politisko mm, uzticamību un validitāti. Paldies Dafa kungam. Kungam tagad uh, Sendagārta kungs. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Manoņa. Vēlos teikt, ka es ļoti atbalstu nacionālā līmeņa politiskās partijas, arī Eiropas līmeņa politiskās partijas un pat starptautiskās partijas. Taču ir jāsaprot, ka politiskā partija ir ļoti īpašs veidojums. Tas nav vienkārši tāds partijas aparāts, tas ir kaut kas daudz vairāk. Un viens no izaicinājumiem demokrātijai ir tas, ka politiskās partijas ne visos gadījumos jau atspoguļo savus vēlētājus. Manuprāt, tā ir milzīga problēma. Un ja šeit mēs runājam par politiskajām partijām, tad sanāk tā, ka politiskās partijas nevarēdām vairs atspoguļot reālus, reāli iedzīvotāju intereses, zaudē vēlētājus, bet naudiņa no Eiropas budžeta tiek piešķirta. Sanāk tā, ka no vienas puses ir šīs partijas aparāts, tad vēl ir partijas uh, biedri, un manuprāt, šeit veidojas milzīgs risks. Izskatās tā, ka, po, ka partijas aparāts varētu kļūt pavisam neatkarīgs no biedriem, no vēlētājiem. Sanāk tā, ka aparāts ir pavisam neatkarīgs no partijas biedriem. Manuprāt, pret šādu priekšlikumu jāiz, jāiz, jāskatās, šādu priekšlikumu jāskatās ļoti skeptiski. Es neuzskatu, ka būtu nepieciešams Eiropas partijas atbalstīt ar mm, Eiropas līdzekļiem, manuprāt, partijām ir jāaug no iekšienes, respektīvi ir jābūt biedriem, biedru atbalstam, un tikai tad ir loģisks, lo, loģiska attīstība. Nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut šādu situāciju. Paldies Sondegarda kungam, tagad lūdzu Salvarākos kungs. Paldies, paldies priekšsādātāja kungs. Es gribētu vispirmam kārtām apsveikt Eh, Gianako kundzi par viņas ziņojumu. Tas ir ļoti sabalansēts. Runājot par Eiropas eh, pārtajām Eiropas perspektīvā ir, eh, tas ir domāts tieši, lai mobilizētu sabiedrisko domu Eiropas Savienībā un lai radītu Eiropas tautu intereses un ļautu viņiem piedalīties Eiropas politikā. Uh, Mēs tagad piedzīvojam etapu, kur politiskās partijas netiek augstu vērtētas tādēļ, ka Eiropas pilsoņi uzskata, ka viņi nespēja ietekmēt savu politisko situāciju, nu, un e, Gienako kundze ziņojums cenšas uzlabot situāciju Eiropā. Mums ir nepieciešams ietvars, kura kurā mēs varētu izveidot mm, tādu um, Eiropu, kurā pilsoņiem būtu nozīme. Paldies Lavrakusu kungam, tālāk Sinklērs kundze. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es jau runājis šodien par to, ka es nāku no Midlands eh, vēlēšanām eh, apgabalā un tur ir zināms problēmas. Un jāsaka, ka šīs grūtības ir saistīts arī ar politiķiem. Politiķi vispār ir problēma un arī naudas šķēdēšana no viņa puses. Bet šeit mēs gribam atkal, atkal izmantot uh, naudu, izsviest naudu un veidot šo Eiropas supervalsti. Jums jau ir gan jūsu parlaments, gan jūsu ārlietu ministrija. Tagad jūs gribat, lai jums būtu arī jūsu politiskās partijas. Jūs gribat, lai izdodos tāda valsts valsts, ko mēs saucam par Eiropas Savienību. Un pat eh, eiroskeptiķi, kas ir šajā parlamentā, eh, šeit jūs arī lieka, liekat viņiem um, darīt pretēji, rīkoties pret principiem, vai tiešām gribat šo naudu nopirkt savu varu. Sinklēs. Paldies, Sinklēras kundze. Nedevičevas kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs, mūsu demokrācijās ir parlamenti, kas ir pilsoņu balss, un tad ir politiskās partijas un viņu uh, fondi, kas mm, vada debatas. Šeit mūsu parlamentā mums uh, visu laiku ir jāžēlojās par to, cik ļoti Eiropas pilsoņi atturās no uh, Uh, balsošanas Eiropas parlamenta vēlēšanās un uh, mūs dažādi soda ar referē, referendumiem. Un mums ir daudz kas jāmaina. Mēs jau daudz esam izdarījuši ar Lisabonas uh, līguma palīdzību mums tagad ir nepieciešams dot Eiropas politiskajām partijām instrumentus rokās, taču es domāju, ka nevajadzētu visu varu piešķirt tikai lielajām partijām. Arī mazajām partijām ir jādod sava nīša. Es uzskatu, ka mums ir jāstiprina uh, Eiropas sabiedriskā telpa, kuru mēs cenšamies uzbūvēt, un mums tas ir jādara arī ar caurskatāmu finanšu līdzekļu pārvaldīšanu. Mēs nevaram vienkārši apspiest mazos, un vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt, attiecās uz kontinuitāti, kas ir jānodrošina starp e, Eiropas nacionālo un reģionālo līmeņiem. Mums ir jāatļauj, jāpanāk saskaņas starp uh, nacionālo likumdošanu un Eiropas likumdošanu. Visbeidzot, es gribu pievērst uzmanību tam, kas ir teiks 23. ziņojuma punktā. Mums ir jāspēj dalīties tajās vērtībās, kādas mums ir ar visu pārējo pasauli. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin. Lies paldies Nedelčevas kundzei. Un tagad lūdzu Balčitisa kungs. Vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eiropas politisko partiju loma ir iekļauta Lisabonas līgumā, un Lisabonas līgumā ir runāts par to, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas politisko partiju telpu un nodrošināt demokrātijas procesu. Mums ir svarīgi, lai Eiropas Savienības pilsoņi iesaistītos politiskajā dzīvē un lai viņi būtu gatavi piedalīties lemšanas procesā. Tas savukārt nozīmē, ka ir jāizveido attiecīgas partijas, šīm partijām ir jānodrošina finansējums, arī juridiskais status, protams, arī attiecīgie aspekti, kas ir saistīti ar partiju finansēšanu, ar partiju funkcionēšanu, nodokļu nomaksu. Un ir ļoti svarīgi, lai šīs partijas tiktu izveidotas uh, uz attiecīgiem principiem un arī tiesības būt ievēlētam būtu absolūti skaidras. Paldies Balčitise kungu, kungam Lūdzu Taina kundze. Priekšsēdētāja kungs, nav daudz tādu iedzīvotāji, kas vispār zina, ka eksistē Eiropas fonda un Eiropas partijas. Lielākoties ir tā, ka partijas tiek veidotas nacionālā, na, nacionālajā līmenī, bet savukārt Eiropas partijas šobrīd ir uh, reģistrētas saskaņā ar Beļģijas likumiem, saskaņā ar Lisabonas līgumu. Ir jāveido Eiropas līmeņa demokrātija, ir jābūt arī politiskai telpai Eiropas līmenī. Rītdien ir jābalso par uh, um, pašiniciatīvas ziņojumu saistībā ar uh, Eiropas partijas uh, statusu, un liberāļi saka, ka ir ļoti svarīgi skaidri nošķirt uh, atzīšanu un finansēšanu Eiropas, Eiropas partijām. Ir ļoti svarīgi, lai partijas pašas arī būtu demokrātiskas iekšienē, un nevisos gadījumos šobrīd tas tiek nodrošināt. Lielas paldies! Taina kungs, tagad lūdzu Van Ordena kungs, vienu minūti. Ļoti daudzās mūsu valstīs uh, viedoklis lietas uz vienu pusi, bet jāsaka, ka Eiropas parlamenta domas plūst otrā virzienā. Mūsu pilsoņi neprasa, lai būtu kaut kādi transnacionāli politiķi. Uh, šis parlaments ir gatavs šķiest vēl vairāk publiskās naudas. Tajā laikā, tāpat laikā mūsu valsti cīnās ar finanšu krūtību. Es eh, šeit gribu runāt par Eiropas fonda dibināšanu. Es domāju, ka tas nav pareizi. Eh, vajadzētu, mēs redzam, ka izmaksas sakarā fonda veidošana palielinās par 30%. 6,3 eh, miljoni tika izmantot izmantoti pēdējā pārskata periodā. Tagad šī summa ir paredzēta dubultošanai. Varbūt varētu domāt, kāpēc jūs tā darat, bet atbildi ir tāda, ka jebkurš finansējums, ko mēs šeit nepieņemam, tas tiek, šis finansējums tiek sadalīts starp fondiem, cits politiskās grupas to dara, un tad sanāk, ka mēs finansējam mūsu politisko oponentu aktivitātes priekšsēdē. Mums ir tomēr jācenšas atgriezt naudu mūsu nacionālajās kasēs interesēs. Paldies, Van Ordena kungs! Šuntis kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsādātāja kungs, argie kolēģi. Es domāju, ka Eiropas Savienība pašlaik piedzīvo ekonomisko krīzi, bet ne tikai, mums ir arī politiskā krīze. Politika, kas pašlaik tiek piemērota, padara niknus mūsu pilsoņus un mūsu attīstību un arī viņus attālina no dalības vēlēšanām, kā mēs to pārliecinājāmies pēdējās parlamentu vēlēšanās. Eiropas politikai ir īpašs līmenis un mm, mēs varētu radīt īpašu pilsoņu aktivitāšu programmu, lai pilsoņi varētu aktīvāk piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tādā veidā viņi varētu izstrādāt alternatīvas priekšlikumus. Tāda jau ir demokrātijas jēga. Uh, Tāpēc, lai. Tāpēc mums ir jādarbojās, lai mm, pilsoņus nepārņemtu politiska depresija un lai mēs varētu darboties pēc iespējas neatkarīgāk. Kas attiecās uz partiju funkcionēšanu, tad ir nepieciešams uh, kā tās būtu neatkarīgas, nevis atkarīgas no tiem, kas tos finansētu. Tālāk Pāsiškas kungs. Lies paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par Eiropas līmeņu politiskajām pārtijām un to finansēšanu atsaucās uz šo regulu Eiropas aptvērumā. Mm, Gianāku kundze arī nāca klajā ar priekšlikumiem, kā varētu uzlabot pašreizējo situāciju. Nozīmīgākais grozījums ir piedāvātā pārēja uz uh, nu, no tāda kā uh, Eh, NVO mēs varētu pārvērsties par juridisku Eiropas pārteju. 2012. gadā politiskās pārtejas sagatavos gandrīz 30 miljonus eiro, un tāpēc būtu nepieciešams diezgan liela caurskatāmība, un tāpēc es varu atbalstīt šīs izmaiņas. Paldies, tālāk Vandars Topa kungs, uz vienu minūtu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, e, mēs atrodamies šeit tādēļ, ka mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība kā tāda nekalpo Nīderlandiešu interesēm. Mēs gribētu, lai būtu tikai ekonomiska sadarbība. Eiropas Savienība vispār nav iespējamība, tikai nacionālās valstis var noņemt, nolemt, kas ir labākais saviem pilsoņiem, un tikai nacionālās pārtejas var izlemt, kas tām ir jādara. Lisabonas nolīgums eh, apgalvo, ka politisko pārteju radīšana labāk palīdzējis paust Eiropas pilsoņu viedokli, bet nu patiesībā tas ir aplami tādēļ, ka šādas partijas uh, vispār pilsoņus ne, m, mm, neinteresē. No 2004. līdz 2010. gadam tika izmest, vienkārši nosviest zemē daudz miljoni eiro, lai ieinteresētu cilvēkus tajā partijās, kas nevienu neinteresē. Paldies! Paldies! Eh, tālāk, Tusas kungs, tā kā Van Orden kungs nav ieradies. Jā, paldies priekšsēdētāji. Galvenais jautājums, ko uzdot šīs ziņojums, nav tikai finansējums, bet vispār juridiskā statusa piešķiršana Eiropas pārtajām saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Te ir runa par to, ka tiek izveidots uh, modelis Eiropas partijām, un arī šeit tiek noteikts viņu status, kas attiecās uz finanšu status, tad ar to mēs riskējam atvērt Pandoras lādi un to um, nevar izlemt politiskās partijas, jo viņas vairāk uh, kontrolēs, un uz tām partijām tiks izdarīts lielāks spiediens. Uh, Un šādā veidā varētu nonākt pie situācijas, kur dominē kapitāls. Līdz ar to mēs neharmonizēsim situāciju Eiropas partiju līmenī, bet vienkārši iebildīsim pret strādniekiem. Paldies! Paldies! Tagad mums ir brīvais mikrofons. Bazesku kundze ir pirmā. Paldies, priekšsēdētāja! Tā partidelor politiķe Eiropene este fundamentāla. Es gribēju teikt, ka kas sasiecās uz partiju caurskatāmību ir ārkārtīgi būtiska, lai. E, mm, mēs varētu darboties. Mums ir nepieciešama Eiropas telpa, kurā partijas būtu aktīvas un kur pilsoņi būtu mūsu interešu centrā. Kas attiecās uz juridisko statusu, tas ir solis uz priekšu, lai uzlabotu Eiropas politisko partiju stāvokli. Mums Rumānijā ir likums, kas tika pārskatīts 2010. gadā, un tas nosaka, ka tiek izskatīts kandidātu eh, finansējums, kas var būt 11,600 eiro, ko var vēl saņemt no valsts. Pas. Paldies, Pasesko kundze, un tagad Tots kundze ir pēdējā, kas pieteikusies brīvā mikrofonam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šodien diskusija skaidri norādīja uz to, ka Eiropas, Eiropā kaut kas nav kārtībā. Bija ļoti pārsteigta dzirdēt, ka diskusija ir ļoti attālināta no tā, kas, kas patiesi uztrauc mūsu iedzīvotājus. Dafkungs ļoti labi teica, ka ir milzīga plaisa starp piedzīvotājiem un varu. Tas ir pareizi, un manuprāt, šo plaisu nekādīgi nevarēs aizpildīt, veidojot Eiropas partijas. Un viens no deputātiem arī teica, ka mēs šādām partijām dotu uh, resursus, lai varētu īstenot savas ambīcijas. Es nezinu, vai Dafa kungs ar šo domu varētu doties pie saviem vēlētājiem un mēģināt viņiem iestāstīt, ka tā ir pareizi. Ņemot vērā, ka apvienotē karalistē viņa paša pie varas esošā partija šobrīd uh, īsteno taupības pasākums, tas ir ļoti nopietni. Manuprāt, būs tikai lielāks federālisms un lielāka birokrātija, un tas nav labi. Lielas paldies daudz kundzei! Un tagad komisārs Šefkovits, lūdzu. Much, miss... Paldies, prieksēdētāji. Es savus beigkomentārus sākšu ar pateicības vārdiem, ko adresēja referents kundzei. Uh, Eh, paldies par šo ziņojumu un ziņojumu kvalitāti apstiprināja mūsu diskusija. Ziņojumā skatie jautājumi ir pilnīgi pamatoti. Šeit ir sakars ar Eiropas integrāciju, ar Eiropas demokrātisko saturu. Un es domāju, ka mūsu viedokļa apmaiņa šovakar ļoti skaidri parādīja, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi un arī delikāti. Un es ceru, ka rīt šajā parlamentā šis Eh, rezolūcijas priešlikums tiks eh, apstiprināts. Un komisija no savas puses arī respektēs savas saistības, un tad pēc trim mēnešiem šī rezolūcija varētu tikt jau īstenot. No šīs diskusijas eh, mēs jau saprotam, ka mūs tālāk gaida ļoti sarežģīts juridisks darbs. Šeit ir ļoti daudz jautājumu, kas gan juridiski, gan politiski ir ļoti delikāti. Vispirms runājot par šo Eiropas Valsts partijas statusu, mani provizoriskie komentāri ir šādi. Mums vajadzēs ļoti uzmanīgi izpētīt juridisko pamatu, potenciālu juridisko formu, un jau šodien mēs redzam, ka droši vien mums vajadzēs izstrādāt atsevišķu juridisko aktu par šo jautājumu jo šīs regulas pārskatīšana 2003. 4. gada regulas pārskatīšana nebūs pietiekama jo šajā regulā pārsvarā ir runa par uh, finansējumu, bet mums tagad vairāk vajadzētu padomāt par statusu. Tas ir tāds tā, viens rakurs, pie kur mums vajadzēs piestrādāt. Un tad vēl bija jautājums, ko skār vairāki runātāji. Šis jautājums ir par finansu regulējumu grozīšanu. Šeit atkal ļoti uzmanīgi vajadzēs izpētīt, kādas ir vajadzības, arī kāds ir laika grafiks, un mēs ļoti uzmanīgi piefiksējām arī uh, deputāta aicinājumu uz, pavai, uzlabot elastīgumu. Es eh, zinu, ka mēs eh, jau veicām šāds pasākums 2007. gadā, bet tagad vajadzētu priekšlikumus vēlreiz ļoti uzmanīgi pārskatīt. Un es domāju, ka varētu, ka būs ļoti grūts šis darbs. Mēs jau esošajā pārskatā finansu regulā un iznošanas noteikumos esam īstenojuši uh, iestrādājuši atsevišķu priekšlikums, bet mm, parlaments ir kā likumdevējs, tas varētu turpināt arī vērst visu iesaistīto uzmanību uz šiem jautājumiem. Lielas paldies visiem, kas piedalījās debatēs, un mēs ar nepacietību gaidīsim arī tālākā sarunas, tad, kad rezolūcija tiks apstiprināta un tad, kad komisijas reakcija arī būs sagatavota. Paldies Šepčeviča kungam. Tālāk došu vārdu referents kundzei. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Mēs paldies priekšsēdētāju kungs. Es gribētu patiešām no sirds pateikties komisāru kungam par to, ko viņš tikko teica, tāpat arī par to apņemšanos, ko viņš te izteica. Gribu pateikties arī kolēģiem, kas izteica augstu novērtējumu manam ziņojumam, kas attiecās uz finansējumu procedūru, tad partijām nav vajadzīgi lielāki finanšu līdzekļi. Un arī e, regulu grūzo 2007. gadā mēs panācām lielāku caurskatāmību. Un tāpat, nu, tagad ir izteikts vēlēšanās partijām noteikt Eiropas status, un lai šis status būtu atbilstoši Eiropas juridiskajiem ietveram. Un es domāju, ka arī Eiropas pilsoņi ar to būs mierā, un vispēc es domāju, ka. Uh, ja mēs rādīsim drošu un caurskatāmu vidi partijām, tad tas būtu ļoti demokrātiski. Mēs būtu aktīvas partijas un novietot Eiropas pilsoni mūsu darbības centrā un tādā veidā mēs varētu radīt lielāku Eiropu, ja tā varētu teikt. Paldies! Paldies, eh, Gianaku! kundze turpina priekšsēdētājs, nu tad mēs varam uzskatīt, ka šīs debates ir bijušas auglīgas un beigušās rīt balsosim pulksten 11.